atbilstoši reglamentam, kad eh, attiecīgā valsts būs īstenojusi nomināciju. Ir arī jāapstiprina trīs jauni deputāti ar 5. martu, ja nav iebildumi.